Eh, emisijas, kas ir jāpliek ar nodokļiem. Un, eh, protams, vēl citi nodokļi varētu būt ieņēmumi Eiropas Savienībai. Es ceru, ka padome spēs eh, Eiropas Savienības iedzīvotājus aizsargāt un tos nenodos. Un ka nenodos arī lauksaimniekus un nabadzīgākos reģionus, lauku reģionus. Es ceru, ka mums būs ekoloģiska izaugsme. Tas, tā ir padomas, tas ir padomas pienākums, un ja tas neizdosies, tad mēs noraidīsim priekšlikumu. Paldies, paldies, ka priekšsēdētāji pusotra mīta Garīza Balsrubēls. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jau divus gadus mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, Un nu, tagad ir uh, patiesības brīdis, un uh, mēs sākām ļoti labi, jo Miš Mišela kungs vispār nav ieradies šodien, lai uzklausītu Eiropas parlamentu. Sākums nav labs, labi, jo tas, ko dzirdam no padomas, tas nav iedrošinoši. Ja jūs runāsiet tikai uh, par to, cik ietaupīsim tur un tur, tad uh, Ziniet, ka Eiropas parlaments šādus priekšlikumus noraidīs. Ir 20. februārī jārunā par to, kādas politikas mēs gribam īstenot Eiropas līmenī un kā mēs šīs politikas finansēsim. Ir ļoti daudz dažādi veidi, kā varam īstenot politikas Eiropas līmenī. Eiropā sasniegtie rezultāti labāk nekā nacionālā līmenī, ja Eiropa ir iedarbīgāka, samazinās nevienlīdzības, Eiropa ir daudz solidārāka un Tāpēc Eiropa ir vienīgais risinājums. Jebkurā ja gadījumā mēs visi iegūsim, visi Eiropā. Tāpēc, godīgi sakot, es īsti nesaprotu, kādēļ diskusijas Eiropa padomē tikai balstās uz. Uh, mm, nepareizām aplēsēm. Mani satrauc politiskās debates, jo kā jūs gribētu īstenot visu savus vienošanos uh, padomē, te viens uh, piemērs zaļais kurs. Kā jūs finansēsiet zaļo kursu, ja daži no jums uzskata, ka pāreja uz uh, oglekļa neitrāla ekonomiku notiks neatbalstot lauksaimniekus uzņēmējus, neatbilstot mūsu reģionu strādājošos, tad jums ir nopietnas problēmas. Es gribu tikai teikt jums vienu lietu. Ja mums nebūs nebūs saprātīgs budžets, tad alternatīva ir politiskā, ekonomiskā um, izgāšanās un Eiropas projekta izgāšanās. Paldies! For... Paldies, pusotra minūte, Kernerkungs. Paldies, priekšsēdētājas kundze, mīļie kolēģi, kolēģis. Lielākā daļa no jums runā tikai par lielāku budžetu, bet es uzskatu, ka mums būtu jārunā par labāku budžetu. Un tas būs iespējams tad, ja mums būs prioritātes uh, izdevumi, kam ir Eiropas pievienotā vērtība. Ir uh, runa par darbiniekiem, par, uh, kuri ir noraizējušies par savu darba vietām. Un mēs ceram, ka novatorisms un digitalizācija paradī, par, palīdzēs radīt radīt jaunākas, labākas darba vietas Eiropā un pievienoto vērtību. Tāpat arī vecie cilvēki ir noraizējušies par terorismu. Viņi var sagaidīt, ka mēs piešķiram adekvātu finansējumu Eiropolam un Eirojustam, lai varam vērsties pret noziedzību. Un runa ir arī par studentiem un mācekļiem Eiropā, kuri izmanto Erasmus programmu un var uzturēties visur Eiropā, lai Eiropas augtu kopā. Un starp citu ir jāpasaka skaidri un gaiši, Ja mēs gribam e, Eiropas līmenī e, papildus izdodam saprātīgus līdzekļus, saprātīgi līdzekļus, tad dalību valstīm varētu arī padomāt, kur mēs varētu e, tajā vietā ietaupīt, un arī to dalību valstīm vajadzētu izdiskutēt. Bet, protams, ir skaidrs, ka Eiropā nedrīkst būt atlaides tiesiskumam. Nevar būt situācija, ka dažas valstis labprāt pieņem Eiropas naudu, bet pēc tam par kājām mīda Eiropas vērtības un likumus. Tāpēc mums ir vajadzīgs labs tiesiskuma mehānisms, kas nav uh, bumba politisko spēku rokās, bet vienkārši ja objektīvi konstatējam, ja uh, tiesiskums netiek ievērots, tad nauda nepienākas. To sagaida arī Eiropas nodokļu maksātāji. Vilimskas kungs, pusotra minūte. Paldies, eh, dāmas un kungi! Visi Eiropas Savienības fanātiķi, kas tagad grib vēl vairāk miljonus e, Eiropas Savienībai, es gribētu viņiem atgādināt, ka tā nevar būt pareizā reakcija. Ja mūs ir atstājusi liela valsts kā Lielbritānija, pieprasīt vēl vairāk naudas, jo mazāk Eiropas Savienībai vajadzētu mazāk līdzekļu, ar to ir vienkārši jārēķinās. Un jūs neatdevāt jautā, atbildi uz jautājumu, vai Briselei vajadzētu vairāk kompetenču vai tomēr atkal dalībvalsts valstīm atgūt vairāk kompetenču. Un savā būtībā pat 2016. gadā šis jautājums netika atbildēts, uh, kad bija Brexita referendums un kad komisija sagatavoja piecus nākošu, uh, nākotnes scenārijus, bet nav atbildēs. Un pat labam, uh, kad četru gadu laikā ir pārgājis šis te posms, sākas nākotnes konference, kas nebūs uzreiz gada sākumā, bet tikai gada vidū un varētu ievilkties līdz 2020. gadam, 22. gadam. Un mēs nevaram atbildēt, eh, uz kurieni attīstīsies Eiropas Savienība, bet ir skaidrība par to, eh, kas ir teikts Lisabonas līguma. Komisijas eh, pamazinā, samazinājumus par trešdaļu, mazāk komisāri, tas nozīmētu mazāk direktīvu, mazāk birokrātijas un mazāk izmaksu. Es kā uh, maksātāju valsts pārstāvis neesmu ar mieru maksāt ne centu vairāk šai te Eiropas Savienībai. Paldies! Mr. Cornwall for one and a half minutes. Kormankungs, ceru minūti. Jā, paldies priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Debats par budžetu ir tāds debats, kas attiec uz mūsu nākotni. Jā, dažkārt uh, tehniskie aspekti atbiedē pilsoņus, tāpēc es gribu tagad izrunāties pēc iespējas vienkāršāk, lai vairs nevarētu ignorēt uh, to, kas ir likts uz spēles. Eiropas Savienības budžets nākamajiem septiņiem gadiem ļaus vai arī neļaus Eiropai atbildēt uz klimatu un sociālajiem izaicinājumiem, tāpēc šim budžetam ir jābūt cīņas budžetam. Tas ir tāds globāls budžets budžets, kas palielinās vismaz līdz 1,3% no nacionāliem ienākumiem, lai Eiropas Savienībā būtu līdzekļi īstenot savu ekoloģisko pārēju. Cīņas budžets ir tāds budžets, kur vismaz 50% no līdzekļiem tiek atvēlēti vīdes aizsardzībai, lai saglabāt klimatu, visbeidzot cīņas budžets, lai būtu arī sociālais taisnīgums, ekoloģiskā pāreja, piemēram, apliekot ar nodokli. Uh, Eh, finanšu pārvedumus, eh, aviācijas degvielu oglekli, lai piesaistītu pašu resursus. 2%, eh, 2 eiro no šādiem nodokļiem 1 eiro aizies nacionālos budžetos, 1 eiro aizies Eiropas budžetā. Tādējādi mēs iziesim no bezatbildīga mehānisma. Ir tas jāīsteno. Paldies! Paldies! Tagad Zilskungs minūte. Paldies! Vispirms, eh, ja Eiropadomē ir valsts, kuras nevēlas eh, eh, budžetā iemaksāt vairāk kā 1% no nacionālā ienākuma, bet vēlās redzēt federālu Eiropas attīstību, tad jāatgādina, ka tas nestrādās. ASV federālais budžets ir krietni virs 20% no nacionālā ienākuma budžeta izdevumu debatē diemžēl eh, pozīcija tiek pretnostatīta vecās politikas kā kohēzijas un lauksaimniecības pret jaunām perspektīvākām kurām jādod vairāk naudas kaut gan ja mēs paanalizējam piemēram militārās industrijas pētniecību un attīstību būtu labāk finansēt no nacionālajiem budžetiem jo tāpat šī nauda paliks tikai dažās valstīs bet atgriežoties pie kohēzijas ja mēs iedomājamies jauns eiropas ambiciozs eiropas eh, savienības kohēzijas valsts pilsonis uzzina ka viņa kohēzijas aploksne būs par divdesmit pieciem procentiem mazāka šī jaunajā perspektīvā nekā vecajā tad viņš aizbrauks. viņš aizbrauks uz attīstības centriem rietumeiropā un līdz ar to demografiskā situācija un attīstības iespējas perifērijā kohēzijas valstīs kļūs vēl sliktāka nekā tā ir tagad un demogrāfija kopumā. paldies! Gušvalkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija un uh, padome šodien pie mums ir ieradušies. Uh, runātājiem nav, diemžēl, ieslēgts mikrofons. Tātad komisija un padomu šodien ir pie mums ieradušies, lai paziņot par samazinājumiem kohēzijas un lauksainsības politikas jomās. Viņi grib maldināt pilsoņus saistībā ar jauno zaļo kursu, ziņo par institucionālu krīzi. Jaunais zaļais kurs vienošanās nepiedāvā neko jaunu, tiek piedāvāti līdzekļu samazinājumi tādās politikās, kas ir nozīmīgas. Uh, cenšas, notiek centieni divreiz palielināt vecu naudu. Protams, ka mēs gribam kaut ko paveikt, mēs gribam atteikties no fosilā kurināmā, tiek paredzēti jauni līdzekļi Eiropas mini militarizācijai, kas patiesībā nozīmē jaunus līdzekļus Francijas un Vācijas uh, bruņojumam. Komisija un padome nav gatavi gatavi ieguldīt līdzekļus tur, kur ir runa par resursiem par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem. To šīs institūcijas nevēlas atbalstīt un nevēlas investēt. Paldies! Um, nākamais runātājs Džanģošī kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es sākumā arī vēlos paust savu nožēlu, ka padoms priekšsēdētājs nepiedalās šajās debatēs. Es ļoti priecājos iepazīties ar pagājušā gada prioritātēm komisijā, īpaši tām, kas vēlējās uzlabot Eiropas konkurētspēju, spēcinot Eiropas solidaritāti, izmantojot sociālā pīlāru. Un tā būtu katastrof, tas būtu katastrofāls vēstījums, ja budžeta pieņemšana kavētos vai ja trūktu pietiekami līdzekļu, lai ja izpildītu šos mērķus. Fonderlēns kundze teica, ka vienkārši ir pareizi jāsaskaņo vecās un jaunās prioritātes. Taču visi šie jaunie mērķi, jo īpaši tie, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības lomu globālajā konkurētspējas arēnā, tos mēs nevaram panākt, ja netiek noslēgti vecie mērķi kohēzijas politikas ietveros. E, ekonomiskās atšķirības e, Eiropas Savienību nepadara veiksmīgu. Mums ir jābūt drosmīgiem raugoties nākotnē. Ja dalī, starp dalībvalstīm pastāvēs e, sociālās uh, plaisas, tad mēs nespēsim virzīties nākotnē. Mums ir jācīnās pret uh, šādu attīstību. Paldies, nākamais runātājs Moršan kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, tie pilsoņi, kas maksās, kas pieņems lēmumu par uh, nākamā septiņu gadu budžetu, šis ir uh, persona ir Šārs Mišels, uh, padomas priekšsēdētājs, un viņam šeit bija jābūt un mūs jāuzklaus, pat ja viņam nav nekas sakāms. Un nākamo septiņu gadu budžetu mēs kā parlaments apstiprināsim tikai tad, ja būs ņemts vērā mūsu prioritātes. Un kādas tas ir? Pirmkārt, kohēzija, lauksaimniecība, pienācīgs finansējums šīm nozarēm visā Eiropā. Otkārt, jauno savienības prioritāšu finansēšanu, ņemot vērā jaunās politiskās ambīcijas. Komisija pieprasa atbalstu, finansējot uz nākotnē orientēts projekts. Nu, pastāstīšu, kas notika pētniecības budžeta ietvaros šogad. Padoma apgalvo, ka pētniecība ir būtiska un ko tā dara par 500 miljardiem samazina līdzekļus. Parlaments apgalvo, ka tas ir šī nozara ir svarīga, un mēs palielinājam par apmēram 7 miljoniem finansējumu šeit. Mums ir jānodrošina līdzekļi mūsu prioritātēm, mēs nedrīkstam apdraudēt Erasmu jauniešus, drošību, un mums jābūt atklātiem. Eiropas parlamenta nostāja ir vienīgā, kur mums ir iespējams nodrošināt finansējumu mūsu mērķiem. Tā ir vienīgā nostāja, ar kuru Fonderlainas komisija var īstenot savus mērķus. Kolēģi, parlaments ir jāiesaista šajās sarunās pirms 20. gada samita. Iespējams, ka mēs varam uh, noraidīt šo komisijas piedāvājumu šobrīd un apstiprināt to vēlāk, taču jābūt skaidrībai tad, ja mums būs divu mēnešu kavēšanās par nākamo septiņu gadu budžetu, tad mēs apdraudēsim nākotni. Taču katrā gadījumā mēs bijām gatavi jau kopš 2018. gada novembra diskutēt par šiem jautājumiem, un komisija vienkārši visu laiku vilcinājās. Paldies, paldies, nākamā rundā Galmīnī kundze paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Tiešām ir pienācis mirklis uh, nodrošināt, un daudzgadu finanšu schēma ir pēdējā iespēja, kas mums ir, lai grozītu nākotni Eiropā turpmāko septiņu gadu laikā, un lai šokētu mūsu Eiropas Savienības pilsoņus. Jā, lai viņus šokētu, šokētu ikvienu Eiropas Savienības individu, jo mums ir jāpalielina visu pieejamo resursu apjoms, nevis uh, tādā apmērā, ka ir 1,3% no BIP, lai mēs īstenotu jauno zaļo kursu, lai nodrošinātu papildu atbalstu, lai nodrošinos papildu 6 miljārdus. Neviens neuzdrošinās atņemt naudu un pamatiesības, pārtiku, veselību, izglītību no bērniem. Tradicionālajās uh, Eiropas Savienības programmām arī ir jānodrošina finansējums. Mēs nevaram uh, Uh, piekrist karam starp nabadzīgām lauksainiecības kohēzijas Erasmus uh, politikām un programmām. Un runāt par ieņēmumiem, mums ir jādomā par digitālo nodokli, par kons kopīgo konsultēto nodokli multinacionāliem uzņēmumiem. Tādējādi Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas, nevis mazāk, vairāk valsts investīciju, nevis samazinājumu, ierobežojumu. Mēs ticam labai sabiedrībai, tādai sabiedrībai, kas nodrošina labumu visiem, nevis dažiem. Eiropas padome ir jāuzklausa. Eiropas padome, Eiropa padome ir jāuzklausa mūsu vēstījums. Paldies, paldies, nākamā rundā ir Manu kundze. Vienu minūtu lūdzu doamnă președintă vreau să vorbesc de trei aspecte legate de fondurile de coeziune. Paldies! Vispirms runājot par budžeta apmēru. No 100 uh, eiro, piemēram, Rumānijā uh, ir 60 eiro, un tad investīcijas te nebūs lielas. Otrakārt, līdzfinansējuma likme. Ja palielināsies līdzfinansējuma likme, tad uh, dažas valstis gluži vienkārši nevarēs izmantot kohēzijas fondus. Tālāk runa ir par uh, mm, termiņiem, kad ir jāiesniedz prasība pēc maksājuma. Pašlaik tie ir trīs gadi, un ja būs kādas izmaiņas, un tie būs divi gadi, uh, būs kādi kavējumi attiecībā uz esošo budžetam, arī būs ļoti nopietnas sekas, negatīvas sekas uz fondu aps, um, izmantošanu. Borkjā kungs, jāpaldies! Tad nu, mēs te dzirdam, jā, ka no vienas puses ir uh, uh pragmat, pragmatiskie. Uh, kolēģi, un tad ir citi, kuri grib būt ārkārtīgi ambiciozi, bet, nu, mēs redzam absolūtu nerealitāti. Esmu tikai dzirdējis vēlmes un uh, sapņus. Uh, palielināt budžetu, lai samazinātu piesārņojumu nevienlīdzību bezdarbu, ir ļoti gārš vēlmju sāraksts, bet kurš var administrēt uh, šo visu? Vispirms ir jādomā par ietaupījumu efektivitāti. Uh, Jau šeit mēs daudz runājām sen par to, ka budžetam ir jābūt iedarbīgākam uzņēmē darbībā, lauksainicībā tā tālāk tā projām, bet lai samazinātu, piemēram, naudu, kas tiek uh, atvēlēts nacion, valstu vēstniecībām, atbalstu Turcijai un tam līdzīgi, tad pēkšņi Eiropas parlamenta kolēģi kļūst uh, kūrli. Paldies! One minute. Eikhaut kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tur, ko priekšsēdētāji, man ir tāda sajūta, ka ir eh, murkšķa diena pienākusi. Daži padomā aizstāv kohēzijas fondus, citi agrikultūras fondus, un ir valsts, kas grib mazāk naudas. Uh, Taču kur ir pamat diskusija par modernizāciju, kur ir diskusija par to, ka mēs gatavojam mūsu ekonomiku zaļajam kursam, kur ir diskusija par tiesiskuma pamatprincipiem, kur ir šīs diskusijas? Un es izaicinu tās valstis, kuras skaļi runā par modernizāciju pēc tam, piemēram, Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Nīderlandi, Austrija Ja jūs gribat modernizāciju, ja jūs gribat jaunu ekonomiku, ja jūs gribat tiesiskumu, tad nevarat to panākt tikai ar pāris eh, centiem vai procentpunktiem. Šeit ir runa par nākotnes pamati. Šeit nevar runāt par 0, cik procentiem vairāk vai mazāk. To mūsu britu, koncer, mūsu britu draugi vienkārši nodēvēt par muļķībām. Paldies, nākamais runātājs Šonza kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšēdātāja komisārs un pārstāvi. Mēs kā konservatīvie uzskatām, ka kohezijas finansējums no 21. līdz 27. gadam ir jānodrošina tādā pašā līmenī kā iepriekšējā periodā. Tāpat mums ir jāsaglabā līdzfinansējums pašreizējo maksājuma apjomā. Ja jūs samazināsiet kohēziju, tas ir nepieņemami. Uh, tas radīs problēmas starp diviem programmēšanas periodiem. Tāpat mums ir jāsaskaras ar Brexitu, sākot ar 2021. gadu, uh, attieksimies no atkāpēm, visām dalību valstīm ir jāmaksā savi mm, līdzmaksājumi, balstoties uz no vienādiem noteikumiem. Tās valstis, kas tagad saņem atlaides, maksā 0,7%, kamēr citas valstis, kas nav tik attīstītas, maksā pat 85%. Ir, jānot, ir jābūt šim taisnīgam pārējais posmu fondam, taču to nevar vienkārši finansēt uh, no citiem fondiem. Paldies, nākamā runātāja Bjorkas kundze. Vienu minūte. Paldies. Klausoties komisijas un citu runāt runātāju teikto, kas vēlas vairāk naudas Eiropas Savienībai. Mēs uzskatām, ka ir jāpalūkojas, ko reāli var īstenot. Mēs nevēlamies paturēt esošā budžeta apjomus. Mums ir nepieciešams reālas reformas. Mēs nedrīkstam pieprasīt vairāk līdzekļu. Protams, ka neesam pret klimata pārmaiņu apkarošanu, taču nauda ir nepieciešama labklājības uzturēšanai dažās dalībvalstīs. Mēs visi saskarsimies ar klimata pārmaiņām. Mēs nedrīkstam vairs investēt klimata nedraudzīgās tehnoloģijās un programmās. Mums ir principā arī jāreformē neefektīvā lauksainiecības politika. Mēs nedrīkstam atbalstīt finansējumu Erdogana robežu policijai, Eiropas uh, bruņojuma nozarei. Mums ir jāpārtrauc militarizācija. Mēs gribam Eiropas Savienības dalību valstis, nevis tādas dalību valstis, kas neievēro pamatvērtības. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs viena minūte. Kominija Oliveras kungam. La présidente, poussé pour un budget plus grand et meilleur et poussé pour une commission avec plus de pouvoir. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, vairāk budžeta, vairāk komisijas pilnvaras. Mm Es nezinu, vai mums uh, izdosies uh, panākt lielāku budžetu, ja mēs visas pilnvaras nododam Eiropas komisijai. Kā mēs varam izveidot vienotu Eiropu ar tik mazu budžetu? Katalonija ir tiešais iemaksātājs, neto maksātājs Eiropas Savienības budžetā. Mēs gribam arī tā turpināt, bet bez Spānijas starpniecības. Di Ir jādod priekšroka inovācijai un pētniecībai, kondicionalitātei, jāsaglabā tiesiskums, kohēzijas politika, cīņa pret klimata izmaiņām, sociāla ekonomiskām nevienlīdzībām, tam līdzīgi. Kad mums būs drosmes izveidot pašu resursu sistēmu, oglekļa nodokli, finanšu transakciju nodoklis, interneta nodoklis, tam ir jāpalīdz barot Eiropas Savienības budžetu. Uh, No tā būs atkarīga Eiropas Savienības nākotne. Madam Holmeier. Holmeiers kundze, pusotru minūtu lūdzu. Dargo komisāru, dargo padomas pārstāvi, dargie kolēģi. Veids, kādā šobrīd padome rīkojas ar daudzgadu finanšu schēmu, rada milzīgas problēmas. Mazliet kohēzijas, mazliet lauksaimniecības, nekāda ambi nekādas ambīcijas zinātnē un pētniecībai, vislabāk mazāk Erasmus. Uh, 1,0 ir maksimums, pēc iespējas vairāk programmas, taču pēc iespējas ar nepietiekam finansējumu. Moto ir tāds, ka katrs eh, par eh, visiem un katrs par sevi. Ar to nepietiek. Mums ir jārīkojas atbildīgi saistībā ar vides jautājumiem. Mums ir jāinvestē vairāk pētniecībā un zinātnē. Mums ir jāpanāk, lai kohēzijas valsts vairāk investētu šajās nozarēs, jāpalīdz tām, lai tās tā rīkotos. Uh, Jo, ja mēs šajā sektorā neinvestēsim, tad, godīgi sakot, mēs vairs nebūsim konkurētspējīgi pret Ķīnu, pret uh, ASV un nespēsim izpildīt mūsu uzdevumus. Mums ir jālūkojas uz mūsu uzdevumiem. Ja mēs uzņemamies tādu uzdevumu kā ārējo robežu aizsardzību, tad ir jāparedz arī pienācīgi līdzekļi un kompetences. Uh, Ja mēs vēlamies maksāt mazāk, tad lūdzu padomē ir jāapgalvo, kurus uz, no kuriem uzdevumiem vēlas atteikties, kuras aģentūras vairs nevēlas kuras, uzņemu, kuras uzdevums Eiropas Savienībā vairs nav jāveic, taču vienkārši uzlikt vairāk uzdevumu un beigās tam paredzēt mazāk finansējumu, nu tas nedarbosies, jo klimata pārmaiņu uh, tikšana galā ar klimatu pārmaiņām vienlaikus nenodrošinot pētniecībā un zinātnē, nu, tas nedarbosies, un taisnīgais pārējais fonds arī visu neatrisinās. Tādēļ aicinu dalību valstis atteikties no nacionālajām ambīcijām, sanākt kopā un tikt galā Eiropas līmenī ar mums uzliktiem uzdevumiem un izaicinājumiem. Paldies, nākamais runātājs, divas minūtes, Andrija Kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji aizvien mazāks budžets, aizvien lielāks gaidas, un tā rezultātā aizvien lielāka vilšanās, mazāk Eiropas. Lūk, tāda ir situācija, kurā pašlaik atrodamies. Tagad, kad vajadzētu vairāk Eiropas, lai būtu vairāk efektivitātes, saskanības, uzlabot līdzpilsoņu dzīvi. Lai būtu vairāk Eiropas, mums ir jāinvestē šajā Eiropā, taču mēs konstatējam, ka notiek gluži pretējais zaļais kurs Eiropai mehānisms taisnīgai pārējai. Mēs tik daudz no tā gaidām, nu tas viss tiek jau vainēts no paša sākuma. Tāpat arī kohēzijas politika, lauksaimniecības politika, kas ir jāreformē klimata izmaiņu laikā, protams, jo planētas sasilšana ir realitāte. Zaļajam kursam ir jābūt konkrētai reālai iespējai, lai padziļināti mainītu ekonomisko modeli. Tāpēc ir ļoti būtiski re, pašu resursus piesaistīt zaļajam kursam. Eiropai ir jāsniedz sev pašai resursi reformēties par spīti komisijas atbalstam. Pārdome, diemžēl, nav sabiedrības interešu augstumos. Sabiedrības interes bieži vien tiek pakļauta privātām interesēm. Aicinu Eiropadomas prezidentūru un um, Šis nav laiks būt egoistiem vai kosmētisko režiju, kosmētisko remontu un tikai uh, pi, mazo pasākumu. Šis nav mazo pasākumu laiks, ir konkrēti jārīkojas, lai palielinātu latiņu, lai sniegtu sev nepieciešamos līdzekļus. Un vispirms tas nozīmē vienoties par tādu daudzgadu finanšu schēmu, kas ir ambīcija augstumos. Uh, godātā padome beidziet uh, savas mazās spēlītes. Uh, ņemot vērā jūsu vāru, ņemot vērā līdzpilsoņu leģitīmās gaidas un situācijas uh, uh, ārkārto stāvokli. Tas nav pieņemami, tas ir pat bezatbildīgi. Paldies! Thank you. One minute, Mr. Notek. Paldies, un tagad minūte Noteka kungam. Paldies! Es eh, konstatēju, ka iesniegtie priekšlikumi DFS eh, neatbilst lielākā daļas iedzīvotāju priekšstatiem. Tas mums ir jāsaprot. Eiropas parlaments iestājas eh, par eh, DFS eh, tālāko esamību un investīcijām lauksaimniecības politikā. Nevar būt tā, ka dalība valstis un zemkopja saņems mazāk līdzekļus nekā līdz šim. Investīcijas kohēzijā, infrastruktūrā un lauksaimniecībā nedrīkst samazināt, kamēr citās vietās tiek piešķirts vairāk līdzekļu. Eiropas eh, komisijai vairāk ir jāieklausās dalību valstu vēlmēs un vajadzētu mazāk iejaukties to prioritātēs. Kohēzija un investīcijas kohēzijā, tāpat kā uh, infrastruktūras pamatā, to nevar atstāt novārtā. Un tagad kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Mikrofons. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es esmu mazliet izbrīnīts par debašu e, tenoru, jo debatas e, ir e, Eiropas padomas ārkārtas sanāksmes sagatavošanu. Bet ko mēs darām? mēs vēršamies pret padomi un sūdzamies par to, ka Mišelkungs nav ieradies. Es e, nezinu, vai tas e, ietekmēs e, sarunas un rezultātus, bet es domāju, ka mums ir jārunā par to, ko mēs patiesi gribam. Un te nu patiešām runa ir par to, ka mums ir tikai ierobežots finanšu satvars, kas, ko varam izmantot. Un tāpēc arī izbeigsim, tā sakot, skatīties uz medni kokā, zīle rokā un tā tālāk tālāk. Un eh, varbūt, ka dosim tomēr iespēju padomēji pieņemt lēmumu 1,7 vai 11 procenti ir pietiekami. Paldies, un tagad es uteris kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nākamie septiņi gadi būs izšķiroši. Tie noteiks, kādā planētā dzīvos mūsu bērni. Mūsu sabiedrībām ir jāiziet eh, cauri digitālajai, sociālajai tranzīcijai, eh, pārējai, un mums ir nepieciešami tam līdzekļi. Eiropas Savienības budžets ir vairāk nekā dalība eh, valstu iemaksas, un tāpēc ir nepieciešams palielināt arī dalību valstu resursus, palielinot plānu plašu resursus gan no piesārņotājiem, eh, transakcijām, eh, daudznacionālajiem digitālajiem uzņēmumiem un degvielas cenām. Jo, eh, ja mēs to ne, cil, iedzīvotāji redzēs mūsu pievienoto vērtību, vai notiek vairāk vai mazāk pasākumu viņu lietā, ja mēs gribam, lai mūsu iedzīvotāji atbalsta Eiropas projektu, tad arī mūsu budžetā ir jāatspūj atspoguļojušiem aspektam. Paldies, e, un tagad e, Epinka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundzēm. DFS tā ir ļoti svarīga tēma, jo Briti ir no mums aizgājuši un budžets palielinās. Jau 2020. gadā eh, Nīderlanda ir eh, lielākais eh, maksātājs Eiropas Savienībā rēķinot uz galvu. Un tagad vēl vajag 30 miljārdus eiro, tātad paaugstinājums par 62%. Tas ir tā ļoti liela summa, ko nevar samaksāt. Un tāpēc ir eh, jautājums, eh, kur ir deputāti, kuri iestā, gribētu iestāties par Nīderlandes eh, iedzīvotājiem. Uh, Es redzu, ka ir kādi deputāti, kas par to varētu runāt, bet nerunā. Man ir svarīgas Nīderlandes iedzīvotājs, un es gribu aicināt premjerministram Ritem pat e, sajū, sadūšoties un vienreiz pateikt nē, tāpat, ko to dara Austrija. Un tagad Ferreiras kungs viena minūte, komisāra kungs. Eiropa, pie Eiropa padomes galda eh, sapulcējoties eh, ir jārunā arī par tiem, kuri saņem eh, naudu. Mums jau ir samazināti kohēzijas līdzekļi, un ja viss tā turpināsies, tad daudzas valstis tiks nostādītas daudz labākā situācijā, ko mēs nevaram akceptēt. Un, uh, Tāpēc arī tagad ir e, svarīgi sākt jaunu posmu. Mums ir jādomā par taisnīgām budžeta iemaksām, lai nepalielinātu nevienlīdzību. Mums ir jāatgādina, ka kohēzijas politika nav pietiekama, lai izlīdzinātu netaisnību. Un, ja tagad mēs kritizētu e, jaunās e, budžeta līnijas un tad eh, mums ir jāsaprot, ka domājot par kohēziju, ir pienācis laiks arī domāt par cieņu, par suverenitāti, un mēs varam zaudēt vairāk nekā tikai šo budžetu. Paldies, eh, Sinčiķa kungs, eh, viena minūte. Jā, mēs runājam par finanšu politiku un finansējumu Es eh, nevaru eh, neklusēt par atkritumu apsaimniekošanu un investīcijām, eh, lai izvairītos no Eh, atkritumiem Horvātijā. Mums eh, tika eh, iz, uzbūvēta jauna pārstādes pārstāvis uzņēmums, bet neizdevās samazināt piesārņojumu. Horvātijā ir 75 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, Vācijā ir divreiz lielāks iedzīvotāju skaits, un ir skaidrs, ka ienākumi nevar būt salīdzināmi. Un ja mēs runājam par par korupciju, tad mēs eh, arī redzam, ka eh, pārstrādes vietā atkritumu pārstrāde nenotiek. Un Horvātijas eh, vadošās aprindas tikai rīkojas kā vēlas un tas, kas netika panākts eh, Horvātijas eh, kara laikā, notiek Eiropas līmenī. Un tagad Levandovska kungs. Eh, es negribētu atkārtoties, bet DFS gadījumā mēs atkal atkārtojamies un parlaments stāv ne pašā labākajā gaismā. Un šeit mēs runājam arī par parlamenta situāciju, jo mēs nerunājam par sektorāliem projektiem, jo ir grūti runāt par principiem, ja mēs nezinām skaitļus. Budžets ir skaitļu jautājums, nevis deklarācijas. Tagad viss ir Mišela kunga rokās, kurš nav mūsu vidū šodien. Līdz ar to mēs arī nezinām, kas varētu notikt tālāk viņam tiekoties ar valstu un valdību valdību vadītājiem. Ja e, viņš būs elastīgs, e, tad e, būs iespējams jaunas sarunas. Ja nebūs elastīguma, tad mēs nespēsim vienoties. Mēs nezinām pat labam, kas notiek, bet mēs zinām, ka kavēšanās ir lielāka nekā jebkad. Un 2014. un 2020. gadā bija vienošanās jau 8. Eh, februārī un, vieno, un eh, jūnijā galīgā vienošanās tika panākta. Šajā reizē eh, šāds grafiks nevarēs tikt ievērots, jo komisijas, jo institūcijas savā starpā strīdas un cieši Eiropas Savienības tēls. Paldies! Thank you, Mr. Laro Turo. Paldies, tagad Laro Turo kungs lūdzu. 2012. gadā Mario Draghi skaidroja, ka Eiropas centrālā banka ir gatava darīt visu, lai glābtu eirozonu. Eiropas centrālā banka 2600 miljardus eiro paredz četru gadu laikā, lai glābtu eirozonu un lai izglābtu klimatu. Eh, cik eh, naudas tam mēs atvēlēsim, lai glābtu kopējo valūtu? Protams, ka tas bija ļoti svarīgi, bet glābt mūsu vienīgo valūtu planētu, mūsu vienīgo cilvēci, vai tas nav vēl svarīgāk? Vai arī mēs esam gatavi uh, darīt vienalga, ko tas prasīs, lai īstenotu zaļo kursu un taisnīgo pārēju. Pati komisija saka, ka katru gadu trūks 300 miljārdi un 500 miljārdi eiro, lai uh, īstenot zaļo kursu. Uh, un 7 miljardi paredzēti tikai taisnīgai pārējai septiņu gadu laikā. Mums ir jābūt pašu resursiem, lai būtu ambiciozai klimata politikai, neprasot nevienu eiro ģimenēm. Kad es biju mās, uh, uh, pēļņas nodoklis bija 40%, tagad 20%, kamēr dividendes uh, eksplozē, mums ir jāpieņem galvenie lēmumi tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Lūdzegarlēkungs. Nu, Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Nu, tie, kuri zina, ka esmu ne tikai francūzis, bet arī esmu lauksaimnieks un lauksaimnieku pārstāvis, nebūs izbrīnījušies, ka es uzstāju uz uh, to, cik svarīga ir kopēja lauksaimniecības politika. Es uzskaitu, ka tas ir visas Eiropas interesēs uh, to šeit atkārtot. Mm Mm, mēs nevaram samazināt vēsturiskās politikas. Tā būtu milzīga kļūda trīs vienkārši iemeslu dēļ. Visas lielās pasaules lauksaimniecības lielvaras atbalsta spēcīgi savu lauksaimniecību, arī mums ir atbildība būt uzdevuma augstumos. Agroekoloģiskā pārēja, kas notiek zaļais kurs, uh, um, var gūt panākumus tikai ar uh, KLP, kas tiek atbilstīgi finansēta. KLP budžets atkarīgs arī no mūsu pārtikas kvalitātes, daudzveidības, lauku teritoriju līdzsvara, tas atkarīgs arī no mūsu. Tā, lai būtu daudz vairāk lauksaimnieku, tie ir lieli izaicinājumi. Mēs nedrīkstam samazināt lauksaimniecības politiku. Paldies par to, ka mani klausījāties. Vēl vairāk uh, pateikšos, ja būsiet arī mani sadzirdējuši. Paldies! Know, Grappini, card, had, uh... Grappini kundze, zilās uh, kartītes jautājums, bet jūs jau vienreiz to uzdevāt, tāpēc turpinām viena minūte Dāvida kungam. Ekonomiskā attīstība Eiropas parlamenta nav apmierinoša. E, Eiropas Savienībā ekonomikas vaks, e, izaugsme ir tikai 1,1%. Es sagaidītu, ka Eiropas Savienībai nav jāvēl kas aiz ASV vai Ķīnas, bet ko tad mēs iesakām? 40% no budžeta e, zaļajām kursām, kas nepalīdz nec videi, nec ekonomikai, vairāk elektromobīļu vai atjaunojamo enerģiju energoresursu. Eiropas eh, komisija grib koncentrēties uz energopolitiku un satiksmi, bet ar to jau nepalielināsies Eiropas Savienības konkurētspēja. Gluži otrādi. Varbūt, ka no Briseles var atbalstīt kādus eh, MVU vai, vai interešu grupas, bet tā nav demokrātija. Un tad vēl par migrāciju. Migrācija ir jāatbalsta eh, in, eh, tā vietā, eh, lai investētu lauku reģionos. Eiropas investīcijas KLP vajadzētu nolikt 2013. gada līmenī, bet tā tas nav. Kas notiek ar ticamību iedzīvotāju skatās? Ropē viena minūte. Ačiū, gerbama pirmininkė, mėly kolegos noriu paraginti visus atsitraukti nuo skaičių. Cienījamie kolēģi, atļaujiet eh, man jums rosināt atkāpties no skaitļiem, jo šis lēmums par DFS nav lēmums par naudu, bet gan par mērķiem. Mēs eh, nevarēsim eh, nodrošināt visiem iedzīvotājiem vienādus standartus, jo mēs redzam, ka kohēzija ir samazināta

Un ir patiešām tā, ka izskatās, ka ir lauksaimnieki, kas tiek novērtēti kā otrā šķira. Un komisija nerusanā, ner, nerunā par tiešmaksājumu saskaņošanu. Kur paliek mūsu kopīgie mērķi? Arī šis ir jautājums, ir jāievēro, domājot par dalību valstu iemaksām budžetiem. E, lieli izaicinājumi, jauni izaicinājumi, tie ir nepieciešami, bet tam ir nepieciešams lielāks Eh, finansējums. Mēs varēsim visu finansēt tikai tad, ja mēs paši eh, par eh, kopēju vienošanos. Kužmuka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ehm, ehm, samazinājums 10% kohēzijai un KLP, ehm, tas tomēr atspoguļojas arī Portugāles pozīcijā, ko 17 kohēzijas draudzīgas valstis pieņēma. Un šajā te gadījumā varbūt mums tomēr vajadzētu atrast jaunus avotus, pašu, avotus pašiem resursiem, jo pat laban, ja mēs e, vairāk e, nerunājam par e, to, kas ir ieguvēji vai maksātāji, un ja mēs koncentrējamies tikai uz ieguvumiem no piedalīšanās kopējā tirgā un kapitāla straumēm, neto maksātāji ir ieguvēji Vācijā vācieši maksā 27 miljārdus kā iemaksas un 200 eh, tūkstoši miljoni kā e, eh, peļņa. Arī citas rietumu valstis tomēr iegūst no dalības kopējā tirgu. Un, ja mēs eh, izvērtējam visas finanšu plūsmas, tad mēs varam tomēr runāt par nākotnes budžetas izmaiņām. Paldies, Reslerkungs, pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi! Veiksmīga Eiropa jaunajā paudze ir iespējama tikai tad, ja pastāv spēcīgas investīcijas uzņēmumos attīstībā, pētniecībā, jaunatnē un izglītībā. Mums ir nepieciešams kvalifikatīvi piemēroties digitālajai revolūcijai, kā arī uh, apbruņoties sacensībā par jaunajām tehnoloģijām, uh, sacensībā ar spēcīgākiem konkurentiem. Un nākamā DFS tā ir nepieciešams eh, samazināt atšķirības starp dalību valstīm, lai kurā jomā tas būtu, jo tas ir viens no Eiropas Savienības līgumu mērķiem, jo galu galā tieši tāpēc eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību ir ierakstīts, ka īpaša uzmanība jāveltī reģioniem, kas eh, cieš no demografiskajām problēmām un e, kam ir jāpiedalās rūpnieciskajās pārmaiņās. Mēs nevaram ignorēt demogrāfijas tendencēs, kas redzamas lielākajā daļā Eiropas. Ir pienācis laiks e, šo te Eiropas budžetu, kohēzijas un Eiropas iedzīvotāju vienlīdzības dēļ. E, Eiropas instrumentus izmantot demogrāfijas nolūkos. Paldies! Benefēkundze. Nākamnedēļ Eiropādomes ārkārtas sanāksmē tiks runāts par DSF, DFS, lai ja mums būtu budžets atbildēt uz jauniem izaicinājumiem, kā arī lai ja Eiropas pilsoņiem varētu piedāvāt taisnīgāku, vidē draudzīgāku, modernāku sabiedrību. Eiropas parlaments uh, Um, piedāvā adekvātu budžetu, bet valdības nav pietiekami atbildējušas. No vienas puses paredzam vairāk uzdevumus, uh, valdības viens paši to nevar sasniegt, bet tad uh, uh, mazinām līdzekļus. Nu, perfekta recepte, lai turpinātu izmantot Eiropas projektu kā labāko uh, grēkāzi visām lietām, kas noiet šķērsām. Nē, šeit runa nav tikai par budžetu, bet prasu Eiropas Savienības uzticamību, prasām Eiropā domas priekšsēdētājiem, nodot valstu valdītājiem arī Eiropas parlamenta vēstījumu, beidziet uh, spēlēt ar mūsu un Eiropas nākotni. Paldies! Torvalds kungs, vienu minūtu lūdzu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Es domāju, ka mums vienkārši jāuzdod jautājums, ar kādiem izaicinājumiem mēs patiesībā saskaramies. Un varbūt, ka šos izaicinājumus varētu aprakstīt šādi. Proti, runa ir par jaunas eh, rūpnieciskas eh, ekosistēmas radīšanu. Tā nav nekāda zinātniskā fantastika, Haklija kunga sarakstītais. Tā vienkārši mums ir realitāte. Tādēļ mums pirmkārt ir vajadzīgs tāds budžets, kas atbilst Parīzes nolīgumam, jaunā zaļā kursa budžets turpmākajiem gadiem. Mums ir nepieciešams budžets pētniecībai, kas arī ņem vērā mūsdienu izaicinājumus. Un šim pētniecības budžetam, protams, ir jābūt saskaņotam arī ar dalību valstu pētniecības budžetiem. Šeit tiešām runa ir par vairāk Eiropas, nevis mazāk. Paldies, Bicoto kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums, vai jūs domājat, ka itāļi ir muļķi, vai jūs domājat, ka jūs nepārtraukt varēsiet muļķot pilsoņus, vai jūsuprāt, itāļiem vajadzētu nepārtraukti jo, um, ciest no nu, Eiropas birokrātas spiedienu? Jūs kļūdāties, jo itāļi vairs negrib būt par Eiropas bankomātu. Uh, Mēs visi esam noguruši redzēt, kā Eiropā uzdāvina mūsu naudu Erdoganam un te, Turcijas islamistiem, kas mu, pie mums sūta savus la, nelegālos imigrantus, bet jūs uh, gatavojaties vēl paredzēt papildus nodokli, par ko, ko maksās mūsu pilsoņi, mm, kur jūs mē, jūs to visu maskējat ar skaistu nosaukumu pašu resursi, un tad arī uh, aicinu būt piesardzīgiem, jo itāļi vairs uh, nebūs tik pacietīgi un darīsim visu, lai mēs izbeigtu šo Eiropas trakumu. For... Vrečinovs kundze, lūdzu, vienu minūti. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Eiropas parlamenta deputāte no Čehijas. Čehija piedar pie tā dēvētajām kohēzijas eh, draugu valstīm. Taču man patiesībā daudz labāk patīk komisijas DFS priekšlikums nekā parlamentu un vienkārši iemeslu dēļ šie uh, vairāk izdevumu kategorijas uh, kurus mēs esam paredzējuši. Tas nozīmē arī vairāk uh, izdevumu, taču Eiropas Savienības pilsoņu negrib uh, palielināt savus maksājumus Eiropas Savienības budžetā, un tieši tādēļ pagājušajā nedēļā um, Lielbritānijas pilsoņi ir pametuši Eiropu. Tādēļ Eiropas Savienība cenšas Eiropas parlamentā palielināt uh, pašu resursus, tātad ar apiešanas iespējām palielināt šos līdzekļus. Taču Eiropas Savienība nav valsts, nē, tas ir, daž, tā ir dažādu valstu savienība, un mēs nevaram uzlikt tiešos nodokļus uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs nepalielināsim Eiropas Savienības konkurētspēju ar lielāku sašķeltību, bet gan ar labākām inovācijām un infrastruktūru. Uh, Mums ir jāatgriežas pie oriģinālās uh, komisijas priekšlikuma. Paldies, nākamais runātājs pusotru minūtu, Herbsta kungs, lūdzu. Dāmas un kungi, raugoties šeit tribīnēs, mēs redzam ļoti daudz jauniešu, kas cer uz Erasmu, pētniecību, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Priecājos, ka mūsu vidū ir arī ļoti daudz zaldātu, kas ir gatavi atdot savus dzīvības, kuriem mēs esam parādā atbildes par drošību un aizsardzību, un to visu varam panākt tikai ar. Um, pamatīgu DFS. Šārs Mišels eh, apgalvo, ka 21. februārī izlaidīs eh, valstu valdību vadītājus tikai tad, kad būs panākts eh, rezultāts. Tad, kad mēs dzirdām, ka kohēzijas politikas atbalstošās valstis pieprasa vairāk elastīguma īstenošanā, tā ir laba lieta, taču tas nav risinājums tam, ka mums pietiktu līdzekļu. Dzirdot vairāk elastības piedāvājums mums, kā budžeta lēmumu pieņēmējiem, tas arī ir jauki, taču tas nav risinājums, un mēs nevaram tagad spēlēt tādas spēlītas, kā mēs, kā Eiropas parlaments, jums uh, dodam pārāk maz līdzekļu, pārāk daudz uzdevumiem, tad jūs varat izdomāt kur uh, š, tiks nogriezts vairāk. Mēs visi atrodamies vienā laivā, un es domāju, ka mēs visi kopā šajā laivā arī 21. februārī pieņemsim kopīgus lēmumus. Par sistemātiskiem jautājumiem mēs varēsim runāt vēlāk, bet tagad tiešām galvenais uzdevums ir piešķirt pienācīgs līdzekļus. Paldies! Nākamā runātāja Plams kundze, viena minūte. Ministru, sigur, budžetu. Jā, paldies, priekšsētāja ministrs kundze. Eiropas Savienības būdžetam ir jābūt uh, spēcīgam, kas ņem vērā mūsu spēju attīstīties. Tā ir jābūt arī atbildē jauniem izaicinājumiem, ja teikšu vēl vairāk, uzskaitu, ka budžets nevar tikai aprobežoties ar matemātiskiem aprēķiniem, uh, Ir jāturpina kohezijas politika, piemēram, jo Eiropas parlaments jau ir arī paudis savu viedokli par šo. Nē, šo politiku ar jaunām iniciatīvām mēs nevaram mazināt šo politiku, piemēram, ar taisnīgo pārēju. Uh, jo nu, jābūt nepieciešam resursi, lai tiešām pārēji būtu taisnīgi. Atsaucoties uz transportu, tad galvenais finanšu instruments jā, arī nedrīkst tikt samazināts, jo, kad runājam par budžetu, tad runājam par mūsu uzticamību, par to, kā varam atbildēt uz izaicinājumiem līdz pilsoņu gaidām. Paldies! Esmu nedaudz elastīgi, jo mums vēl ir nedaudz laika, bet es gribu dot arī vārdu visiem rīvajā mikrofonā, kur pieteikušies. Tagad Garikāno kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj, vicepriekšsēdētājs kundze. Eiropa pašlaik atrodas eksistenciālā krīzē, redzam populistu partijas eh, kļūst aizvien populārāks, arī īrijā nesenajās vēlēšanās tas tā bija. Uh, ekonomikas dati arī bremzē ekonomikas attīstību, arī Banka Savienība nav uh, noslēgta. Apvienoto karali zaudējumu ļoti svarīgu partneri Eiropas Savienībā eksistenciālās krīzes centrā. Uh, Mums ir tāds budžets, kur baidāmies varētu būt pat mazākais vēsturē. Ļoti daudz izaicinājumu, bet nav resursu, lai risinātu izaicinājumus. Un daļa no problēmas ir šīs diskusijas. Uh, starp tieši neto maksātājiem, par saņēmējiem, un gal beigās tas mums, mums neļauj virzīties uz priekšu. Mums ir jābūt pašu resursiem, kas palīdz mums atrisināt mūsu problēmas, klimata izmaiņas, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Eiropas parlaments neapstiprinās tādu DFS, kas neļaus risināt šīs problēmas un uh, lai mēs arī atrisinātu šīs mūžīgās diskusijas, kas vienmēr uh, tad noved mūs pie šādas sliktas situācijas. Paldies, Monserats kundz, lūdzu, pusvaru minūti. Paldies, Eiropas projekts būs uh, stiprāks, ja Eiropa būs stiprāka, bet nu, no komisijas un padomas mums nav labu ziņu par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Samazināt KLP, samazināt kohēzijas fondus, Eiropas sociālo fondu. Tas nozīmē, ka attālināsim no Eiropas tos, kuriem nepieciešams vairāk Eiropa. Lauksaimnieki, lopkopi Spānija arī cieš no lielākām prasībām, arī no zaļā kursa. No vienas puses prasa lielāku konkurētspēju, no otras puses mazina finansējumu, kas viņiem ir nepieciešams nepieciešams KLP vai jaunieši, kas visvairāk Spānijā ir cietuši no bezdarba. Ja mēs sakām, ka viņi ir Eiropas nākotne, bet no otras puses samazinam sociālo Eiropas fondu, kur mērķis ir veicināt jauniešu iesaist darba tirgu, digitālā laikmets izaicinājums MVU industrija, reģionu savienojumība. Mēs to visu gribam, uh, bet mēs nevaram atņemt reģioniem naudu, lai varētu reģionu attīstīties kohēzijā. Dalībvalsts spēlē ļoti svarīgu lomu, bet mēs Spānijā Tautas partija prasām no Sančesa, lai viņš rīkotos. Sociālisms ir pieredinājuši, kā Spānija vienmēr atgriež tukšām rokām. Nē, mums uh, īpaši šīs samazinājums kohēzijā, sociālajā fondā nodarīs nu, kaitējumu tieši Spānijai. Ne, mums ir uh, jācīnās par uh, to Spānijas interesēs. Paldies! Mr. Bergfist. Bergfist kungs lūdzu vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Nu, man jābrīnās. Mums ir um, brīnišķīgas iespējas, tādas kā nekad nav bijušas. Mēs beidzot varam radīt labāku Eiropu, 70 gadu kopīgu sadarbību, kopīgu izaicinājumu. Mums ir izdevies panākt labklājību, mierpilnu attīstību, un mēs neviens par to pat nesapaņojām, un viss liecina par to, ka mums ir jāturpina šāda sadarbība, lai uh, turpinātu šos uzlabojumus. Taču, protams, ka pastāv riski, bailes, bāžas, nacionālisms, populisms. Un ja mēs tam visam pakļausimies, tad neko nepanāksim. Taču citādi mēs esam lielākā pasaules tautsaimniecība, milzīgs eh, reģions ar pieejamām tehnoloģijām un tehniku, ar kuru iespēju mums ir tikt galā ar mūsdienu izaicinājumiem, tostarp klimata izrais, pārmaiņu izraisītajiem. Taču tas mums ir jādara taisnīgā veidā. Mēs nedrīkstam pakļauties nacionālismam. François Mitterāns reiz teica, ka nacionālisms nozīmē karu, karu pret pagātni, taču tas var nozīmēt arī karu pret nākotni. Un mēs iestājāmies par nākotni un mieru. Paldies, nākamā runātāja viena minūte, Naktagals kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība šobrīd piedzīvo ļoti izšķirošu posmu. Mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs aizstāvam vakardienas intereses vai gribam, lai Eiropas pilsoņi piedalās mūsu viskopīgajās interesēs. Un, manuprāt, mums ir jāiztais par pēdējo. Eiropas Savienībā ir jākoncentrējas uz mūsu kopīgajiem izaicinājumiem, kā migrācija, drošība, klimata pārmaiņas. Šie ir iemesli, kādēļ pilsoņi raugās Eiropas Savienības virzienā. Un Pilsoņi pieprasa no Eiropas Savienības uzticamību, tādu kā noturību, un mēs nevaram ar mazākiem līdzekļiem panākt vairāk. Mums ir daudz labāk jāinvestē šie līdzekļi, mums ir jānodrošina, lai starp dalībvalstīm valdītu līdzsvars labklājības jomā, lai būtu līdzsvaroti maksājumi. Mums ir jāatbalsta Eiropas finansējums. Ja kādā valstī notiek krāpšana vai korupcija vai tiesiskums un demokrātija ir apdraudēti, tad nedrīkst vienkārši nodrošināt Eiropas līdzekļus. Mums ir jāpārtrauc šis sadalījums sta Eiropā starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Mums ir jāiestājas par visu Eiropu. Paldies, nākamais runātājs Deutsch kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi! Somijas valdība visu salaida dēlī. Somijas prezidentūra, un šeit to pat noformulēšu to atturīgi, ka tā darbojās suboptimālā līmenī, un šobrīd mēs atrodamies daudz tālāk no vienošanās nekā atradāmies Ungārijas vai Austrijas prezidentūras laikā. Tādēļ Horvātijas prezidentūra ir milzīgs uzdevums jāpaveic. Somijas prezidentūra izveidoja netaisnīgu sistēmu. Tā ir negodīga iekšējā sistēma. Un šie, šī sistēma ir jāuzlabo ar valstu vadītāju priekšlikumiem, taču šī sistēma ir